Darba kārtībā ir paredzēts Barbaras Vēleres ziņojums par priekšlikumu direktīvai par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos. Ar to mēs arī sāksim un dosim vārdu referents kundzei Barbarai Vēlerei lūdzu. Paldies priekšsādātājs kundze, kolēģis un kolēģi, komisāra kungs, prezidentūra. Es vēlos uh, pateikties um, Juri un Itre komitejām, visiem uh, mūsu komandas dalībniekiem, ar kur palīdzību mēs esam nonākuši līdz tik lieliskam rezultātam. Ja mums nebūtu sadarbības um, ar komisijas un ar Beļģijas prezidentūru, mums tas noteikti nebūtu izdevies. Es kā referenta esmu ļoti apmierināta ar darbu rezultātiem. Pirmkārt jau tāpēc, uh, ka mēs esam uzlabojuši iepriekšējo direktīvu un uh, mēs esam ieviesuši jaunus maksāšanas ceļus. Mēs esam likuši pamatus uh, jaunai sistēmai, lai uzlabotu MVU sektora likviditāti un uh, lai nodrošinātu investīcijas jaunos produktos, jaunās darba vietās un jaunās tehnoloģijās. Kāpēc bija nepieciešams uzlabot iepriekšējo direktīvu? 2000. gada likums bija nesaistošs un diezgan neefektīvs. Un pēdējo gadu laikā ir um, pasliktinājusies maksājuma kultūra vēl pirms mm, finanšu un ekonomikas krīzes. Arī mazie uzņēmēji gribēja uh, reformu um, mazās uzņēmēja darbības akta, uh, ietvaros. Um, viņi gribēja, lai uzņēmēja darbība mm, Eiropā notiktu efektīvāk. Par rezultātiem mums tagad ir stingrāki noteikumi. Principā 30 eh, dienu termiņš ir spēkā ar nedaudz izņēmumiem un tie ir jāpamato. Tagad ir lielāki kavējuma procenti noteikti 8%, Piedziņas izmaksas ir paredzētas 40 uh, eiro apjomam, diezgan nebirokrātiski, un mazie uzņēmēji var vieglāk īstenot savas tiesības. Bet ir vēl viena puse šai jaunajai pieejai, proti pozitīvi stimuli un jauni instrumenti. Piemēram, var minēt pasūtītājus, kam ir laba maksāšanas kultūra, var informēt labāk par tiesībām. Uh, var izmantot alternatīvus strīdu izšķiršanas mehānismus. Runa šeit arī ir par labāku pārvaldību un par to, kā šie noteikumi ir saistoši mm, Eiropas Savienības uzņēmumiem. Par to esam īpaši sajūsmināti, jo ne visi par to priecājās. Ir bijuši vairāki konflikti sākumā parlamentām bija konstatējamas domstarpības. Simts grozījumu priekšlikumu ir pierādījis, ka tik tiešām bija jācīnās. Komisija nevienmēr pateicis tas, ko mēs ierosinājām, paplašināšana uz darījumiem no uzņēmuma uzņēmumam, bet kopumā rezultāts ir ļoti pozitīvs. Problēmas bijušas arī ar padomi. Diemžēl padome nevienmēr eh, ir ehm, izpildējusi eh, savu mērķi palīdzēt uzņēmējiem. Īpaši žēl tas ir, runājot par Austriju un Vāciju, kur uzņēmēju ir ļoti daudz par organizācijām un asociācijām. Jāsaka, viņu priekšlikumi bija konstruktīvi, kaut arī nevienmēr uh, tie tikuši ņemt vērā. Pēc uh, nobalsojuma rītdien mēs sagaidām pozitīvu balsojumu padomē, un tad dalībvalstis var sākt īstenot uh, šos noteikumus. Es uh, ceru, ka nebūs jāgaida divi gadi, bet jau nākamā gada janvārī dalībvalstis sāks ar transponēšanu. Paldies! Grazie, ora la parola al komisāru. Paldies! Un tagad Jānī kungs komisijas vārdām. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es domāju, ka šī diskusija noslēdz svarīgu darba posmu ar svarīgiem rezultātiem. Komisija, parlaments un padome kopīgiem spēkiem dod atbildi MVU sektoram. Tiek piemērots daļēji mazās uzņēmēja darbības akts, un eh, rīt, cerams, tiks pieņemta direktīva, kas palīdzēs MVU sektoram mm, Eiropā atvieglot, uzalpot. Pagātnē mums bijuši daudz rēķini, kas mm, ne, ne, nu, nebija apmaksāti. 300 miljardi eiro mums eh, tagad ir. Uh, tāda summa, runājot par nokavētiem maksājumiem, un tas uh, nozīmē problēmas maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas bieži bankrotēju un nevar izdzīvot tieši šo nokavēto maksājumu dēļ. Klienti parasti ir vai nu publiskās iestādes, vai nu lielu uzņēmumi. Manuprāt, tagad Eiropas Savienības iestādes dod pozitīvu atbildi ekonomikai kopumā, jo ja mēs sagaidām izaugsmi, nu tad eh, pateicoties šai direktīvai apritē nonāks papildus 180 miljārdi eiro, un tas arī nozīmē, ka var pieprasīt inovācijas MVU sektorā. Jūs zināt, eh, piekļuve eh, kredīt kredītiem un kreditēšanai ir uh, mūsu konkurētspējas uzlabošanas centrā. Tas ir kodola elements konkurētspējas uzlabošanai. Un, um, ja mēs atskatāmies uz uh, šo komisijas ierosināto direktīvu, nu tad varam konstatēt, ka mēs esam rēģējuši pozitīvi, ka mēs esam atraduši uh, pareizu atbildi uzņēmējiem, jo šie uzņēmumi veido mūsu ekonomikas mogurkaulu. Es vēlos pateikties Beļģijas prezidentūrai, kas uh, devusi uh, stipru impulsu mūsu darbam, bet paldies arī visiem deputātiem, kas uh, piedalījušies tiesību aktu izstrādē. Paldies Vēleres kundzi un Anģelis kungam un pārējiem referentiem, kas um, palīdzējuši vienoties par pozitīvo risinājumu. Tā kā tiek uh, harmonizēts maksājuma termiņš publiskajām iestādēm 30 dienas uh, ir šis termiņš. Uh, uzņēmumu kasēs ieplūdējis skaidrā nauda, un um, tas ļauj um, publiskām iestādēm arī piemērot sankcijas un uzlabos pārvaldības mehānismu uh, kā tādu. Šie maksājumi būs jāiekļauj budžetam. Un es ceru, ka īsāki maksāšanas termiņi uh, veicinās uh, ietaupījumus. Turklāt uzņēmumiem būs jāsamaksā, jāapmaksā savi rēķini maksimāli 60 dienu laikā. To var noregulēt arī individuāli katrā gadījumā, bet obligāti Eh, informējot par to kreditorus. Tad ir jāsadarbojas ar kreditoriem. Direktīvas priekšlikums neaizliedz vienoties par stingrākām sankcijām vai īsākiem maksājumu termiņiem. Dāmas un kungi, šī direktīva rāda, eh, ka Eiropas Savienība vēlas uh, jaunus stimulus ekonomikai, MVU sektoram, lai mēs kopīgi pārdzīvotu šo krīzi, ko komisija vēlas pārvarēt ar uh, veselu virkni uh, pasākumu. Mums ir uh, tikko kā publiskots paziņojums par inovācijām. Nākamnedēļ nāksim klajā ar, inov ar ziņojumu par inovācijām un rūpniecisko politiku, un tas uh, paliks vienkārši mm, par tādu papīru, par dokumentu, ja mums nebūs reāls piekļuves investīcijām, kas nu ir panākts ar šo direktīvas priekšlikumu. Paldies! Paldies komisārkungam! Tagad um, De Angelis kungs, ITRE komitejas vārdā. Paldies, priekšsādātājs kundze! Tik tiešām lielisks uh, darbs uh, tika paveikts. Vēlres uh, kundze ļoti labi pastrādājusi, un ar šo direktīvu vēlamies um, pārvarēt problēmas ar maksājumu kavējumiem, kas tik ļoti traucēja MVU sektora darbībai. MVU ir jāaizsargā, jo tie ir īpaši ievainojami, viņiem rodas problēmas ar skaidro naudu, uh, ar piekļuvi kredītiem, un um, maksājuma kavējumi noved pie daudzu MVU sektora uzņēmumu bankrotēšanas ar negatīvām sekām nodarbinātībai. Šie iemesli dēļ šī direktīva ir tik svarīga. Mēs nosakām maksimālo uh, maksājumu termiņu 60 dienas, mēs nosakām uh, iekavējuma procentus, uh, 8% apjomā. Mēs ieviešam jaunus uh, mehānismus, uh, uh, lai informētu un sadarbotos ar kreditoriem. Tas viss noved pie tā, lai aizsargātu un nostiprinātu Eiropas rūpniecību. Tagad um, dalībvalstu rokās ir transponēt šos noteikumus. Mm, un es ceru, ka šādi uh, Um, mēs uh, sapratīsim, ka Eiropa kaut ko dara, lai palīdzētu uzņēmumiem. Paldies! Tagad baldas ar uh, kungs no jūri komitejas. Paldies, um, priekšsēdētājs kundz, dāmas un kungi. Man prieks, ka uh, jūri komitejas vārdā arī es devu savu ieguldījumu šīs direktīvas pieņemšanai, kas tik tiešām atbalsta MVU sektoru un uzņēmējus. Tagad mums parādās skaidri maksājumi termiņi, tiek noteiktas skaidras sankcijas Eiropas Savienības ietvaros, runājot gan par privātu klientiem, gan par publiskajām iestādēm. Ja visi dalībnieki maksātu savlaicīgi, tas dotu mūsu ekonomikai 300 miljardus eiro. Mūsu tirgus nav iekšējais un uh, konkrētspēja nav godīga, ja nav vienotu noteikumu, kas, uh, ko ievēro visi. Un to mēs panākam pieņemot šo direktīvu par uh, maksājumu kavējumu novēršanu. Šī direktīva palīdzēs gludākai iekšējā tirgus funkcionēt spējai. Tas ir uh, ļoti izdevies tiesība akts, jo parlaments, uh, parlamentam ir izdevies panākt kompromisu, lai aizstāvētu Eiropas pilsoņu intereses. Uh, paldies! Tagad uzsāksim diskusiju un sāksim ar politisko grupu pārstāvjiem, bet es lūdzu jūs ievērot laiku, jo mums ir daudz punktu darba kārtībā un obligāti jānoslēdz sanāksme uh, maksimāli tātad um, pulksten 12. Uh, naktī. Lūdzu, Hanslika kungs no tautas partijas. Paldies! Man prieks, uh, ka šodien notiek šī diskusija. Visi, kas bija iesaistīti darbā pie šīs direktīvas, zina, ka darbs nav bijis viegls. Katra politiskā grupa apzinājās grūtības, un um, es domāju, ka risinājumi, par kuriem tiks nobalsots rīt, ir labs risinājums uzņēmējiem, īpaši MVU sektoram, jo uzņēmējiem būs iespēja uh, ātrāk piedzīt uh, Eh, parādus. Um, problēmas mērogs atšķiras katrā dalību valstī. Uzņēmumi rīkojas it kā eh, vienotajā Eiropas tirgu un eh, aktivitātes veids dažādās valstīs. Uzņēmumam jābūt garantijām, ka Um, maksājums tiks veikts saulēcīgi, neatkarīgi no tā, uh, kur šis maksājums tiek veikts, Francijā vai Maltā. Žurn kāds žurnālists man šodien jautāja, uh, kādi mehānismi tieši mainīs situāciju tirgu šajā direktīvā, un es atbildēju, ka šie mehānismi. Nu, pirmkārt, ir šis termiņš 60 dienas, kura laikā obligāti ir jāveic maksājums. Uh, publiskajām iestādēm. Turklāt šī informācija tiks nodota uzņēmumiem, kas arī ir ļoti svarīgi. Uzņēmumi ir jāzina, ka viņam ir tiesības saņemt piedziņas izmaksu kompensāciju un ka maksājums jāveic ātrāk. Un eh, ka ir eh, klauzulas līgumā, kas eh, iespējams. Ja izslēdz piedzīves izmaksu kompensāciju un uh, kavējuma procentu maksājumus, bet uh, uzņēmēji tagad zinās, ka līgums ar šādām klauzulām nav vairs spēkā. Un uh, ar šo informāciju mēs ātri iesim uz priekšu, tas ir labs signāls mūsu nozarei. Paldies jums visiem par palīdzību. Il gruppo progressista di socialisti e democratici. Paldies no progresīvo sociālistu un demokrātu grupas Verņo kundze uz pusotra minūti. Priekšsēdētājs kundze, kolēģi, es gribētu pateikties referentei Vailēras kundzei par labo darbu un lielisko kompromisu ar padomi. Uh, Komisijas priekšlikumā bija daži trūkumi, bet tos mēs pārvarējām. Es gribētu uzsvērt, ir eh, labi, ka ir vienlīdzīga izturēšanās pret eh, privāto un valsts sektoru. Sākotnēji bija valsts sektoram lielākas eh, sankcijas, bet tagad šī starpība ir novērsta. Arī ņemta vērā situācija dalību valstīs un uh, tagad būs iespējas vienlīdzīgai konkurencei. Uh, man arī patīk 60 uh, dienu termiņš. Tas ir ļoti atbildīgs lēmums. Ir arī labi, ka mēs esam izņēmuši tās normas, kas varētu strādāt pret mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Uh, Un tālāk par vēlo maksājumu upuriem 8% un kompensācijas ir ļoti eh, labas līdz šim. Nebija ņemts vērā šis jautājums par maksājumiem. Es domāju, ka tagad ir sasniegts ļoti daudz un uh, Tas būs vērtīgi un arī būs godīgāk pret maziem lidējiem uzņēmumiem. Paldies, Verņo kundze. Eh, Kreutzmann kungs no Alde grupas pusotra minūte. Priekšsādātājs kundze, tā Jānī kungs, eh, dāmas un kungi, rīt mēs balsosim par, nu, pieņemsim eh, direktīvu par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumus, un tā ieies vēsturē. Un es īsi paskaidrošu, kāpēc. Uh, Tagad uh, publiskajām iestādēm ir jāmaksā 30 dienu laikā. Iespējams, ka uh, var maksāt arī uh, lēnāk, bet uh, obligāti ir jāsmaksā 60 dienu laikā un ir jāpamato, kāpēc uh, maksājums tiek atlikts. Un 60 dienas kļūst par maksimālo maksājumu laiku. Uh, Un treškārt, jā, termiņš tiek pārsniegts, tad var prasīt uh, eh, iedzinies izmaksu kompensāciju 40 eiro apmērā un uh, prasīt arī kavējuma procentu uh, maksājumus 8% apjomā no parāda summas. Tas palīdzēs uh, uh, MVU sektoru uzņēmumu likviditātei. Uh, lieli uzņēmumi. Mazākiem neko vairs nevarēs uzspiest, un tas ir ļoti labi. Un es ceru, ka eh, līdšanēja noteikumi eh, paliks spēkā, un eh, dažās valstīs tiks arī uh, īstenoti ātrāk un efektīvāk. Tas palīdzēs ieviest Um, maksājumu kultūru Eiropā. Šis solis veicina arī iekšējo tirgu. Um, mēs esam ļoti apmierināti ar šo soli, jo tas palīdz gan uzņēmējiem, gan iekšējiem tirgum. Paldies! Paldies, e eh, Harber kungs no konservatīvajiem un eh, reformistiem divas minūtes. Paldies! grupas, eh, savas grupas vārdā es gribētu pateikties Vailers kundzi. Un eh, šeit ir ļoti daudz kolēģi no komitejas, un eh, pie šī ziņojuma bija strādāts grupā, tas ir labs grupas darbs. Daudz tiek runāts par saprātīgu regulāciju, bet es domāju, šeit ir klasisks saprātīgas regulācijas piemērs. Uh, vispirms ir ņemtas vērā svarīgākās problēmas, kas ir mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Un mums eh, ir jāuzstāj, lai dalība valstis pēc iespējas ātrāk ievieš šo priekšlikumu. Otrakārt, komisija eh, analizēja iepriekšējās direktīvas problēmas un panākumus, un es gribētu šeit atzīmēt, ka šī ir pirmā direktīva, kur komisija eh, uzstājās ar ieteikmes vērtējumu, un šis vērtējums bija visaptverošs, un tas skaidri norādīja uz kļūdām, kas ir jānovērš. Eh, tagad īpaši valsts eh, iestādēm ir jāatbilst tām normām, kas attiecas arī uz privāto sektoru Tas ir ļoti būtiski. Un valsts iestādes nevar ļaunprātīgi izmantot savu lomu. Es gribētu īpaši pateikties Beļģijas prezidentūrai, jo viņi pretojās eh, dažu dalību valstu eh, kolēģi mēģinājumiem apiet šo 60 dienu termiņu. Bet eh, tika teikts, ka ja netiks noteikts šis termiņš, tad eh, nav vispār nekādas jēgas šim risinājumam. Tātad mēs šeit redzam eh, labu, saprātīgas regulācijas piemēru. Beidzot, divi eh, novērojumi. Pirmkārt, visās dalību valstīs šis priekšlikums ir konsekventi jāievieš, un otrkārt, tam ir jābeidzas ar kultūras maiņu vairs nav pieņemams, lai lielie uzņēmumi eksploatētu mazos ar vēliem maksājumiem, un es domāju, ka šī direktīva eh, novērsīs šo problēmu. Paldies, Hārbarkungs, Eiropas brības un demokrātijas eh, vārdā Rosīkungs, pusotra minūte. Eh, kolēģi, priekšsēdētājs kundze, es gribētu pateikties komisaram Tajānī par vārdiem, kam es varu piekrist. Slikta maksātāja izturēšanās bieži arī no valsts iestādēm noved bankrotā uzņēmums, kas citādi eh, varētu labi strādāt, un šī ir parādība ar nopietnām sociālām sekām. Un ļoti bieži arī pašai administrācijai ir slikti, jo pieaug cenas un izdevumi. Nevajadzētu būt pārsteigumam, ka mazs uzņēmums krīzes laikā nonāk bankrotā, jo tam pietrūkst eh, naudas. Eh, šie kavētie maksājumi būtu eh, jāsoda, lai novērstu tādu praksi. Ir sarunu elements starp divām privātām firmām, bet ar valsts administrāciju nav šādu iespēju vienoties. Ja ir e, sabiedriskā piedalīšanās e, transportā vai enerģētikā, tad ir e, svarīgi, kā komisārs teica, lai mūsu uzņēmumi uzņēmumiem palīdzētu likumdošana, lai nebūtu šo vēlo maksājumu. Paldies, Šegedi kungs! Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze, deputāti kungi! Apskatot Ungāru ekonomiku un parādus, eh, es gribētu teikt, ka es apsveicu šo likumdošanas iniciatīvu, jo tā nodrošinās eh, prognozējama situācija, un tas ir labs uzlabojums mūsu hm, uzņēmumiem. Ir daži grozījumi, kas padarīs sākotnējo priekšlikumu skaidrāku, un varbūt ir daži arī, kas hm, varbūt pat noedzās no sākotnējās domas. Šeit ir noteikumi par termiņiem, tad ir jāsalīdzina privātu uzņēmumi un valsts iestādes. Kāds ir mūsu mērķis palīdzēt maziem un vidējiem uzņēmumiem, lai viņi strādātu labāk? Tūlītais maksājums būtu vislabākais risinājums. Pašlaik mums nav nekāda noteikuma par, eh, kas sasniegtu šo mērķi ko dara lielās korporācijas, kam ir priekšrocības tirgu un tās eh, prasa eh, pieņemt līgums, kur reizēm pat maksājums notiek pēc 90 dienām. Un eh, sankcijas šajos līgumos ir tikai sankcijas principā. Un par nelaimi mazajiem uzņēmumiem ir pārāk daudz riska slēgt šos līgumus. Ir svarīgi, lai būtu likumdošana, kur ir skaidri pateikts, cik izmaksās kavēt maksājumi, un ja nav pietiekamas nu, eh, grāmatvedības, tad ir jābūt sankcijām. Paldies! Tālāk švabkungs divas minūtes. Priekšsādātājs kungs, komisāra kungs, kolēģi un kolēģi. Eiropas parlamentā parasti pieņemts pateikties kolēģiem par darbu, bet, nu, neskatoties uz to, ka tā ir tradīcija, man šķiet, ka šajā gadījumā tas ir ļoti piemēroti, teikt pateicības vārdus. Pirmkārt, komisāram Tajānī, jo viņš tiešām ļoti ņēmis vērā parlamenta vēlmes Tā bija sadarbības starp padomi, komisiju un parlamentu ļoti pozitīvas ziņas. Un es varu tikai pievienoties kolēģiem. Tā ir tāda inteliģenta direktīva, un tādu mums vajadzētu vairāk. Es domāju, ka padomi arī palīdzēs, darīs visu, lai darba rezultāts būtu pozitīvs. Mēs ar iekšējā tirgus uh, komitejas ļoti cieši sadarbojamies, ne tikai ar šo komiteju. Mēs strādājām pilnīgi bez robežām. Paldies arī Vēleres kundzi, referentei. Viņai sākumā bija nedaudz cita pozīcija, bet uh, pēc tam, pieņemot šo tiesību aktu, viņa ļoti uh, ņēma vērā līdzi referentu uh, viedokļus un darbu, citādi mums tas nebūtu izdevies. Viens aspekts ir 40 eiro, kas maksājami eh, iekavējot maksājumu. Man šķiet, ka ar šo pasākumu eh, mums eh, sākumā būtu jāinformē patērētāji, jo 40 eiro runājot par normālu piegādi būtu tāds skaidrs signāls, ka mēs nevēlamies vairs pieļaut maksājumu kavējumus. Un, eh, lai patērētāji to pieņemtu, mums tiešām jāveic liels informēšanas darbs, lai to saprastu arī eh, mūsu pilsoņi. Parola all'onorevole Kelly per un minūtu e trenta. Paldies, Kelly, kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu pateikties komisāram par lieliskajiem komentāriem. Šī ir ļoti laba likumdošanas iniciatīva, un es apsveicu savu kolēģi, eh, kas eh, sagatavoja šo priekšlikumu. Tas ir eh, labas likumdošanas piemērs, un tas uzlabos naudas plūsmu ekonomikā, un tāpēc ir labs mazajiem uzņēmumiem un ekonomikai vispār. Šī direktīva dos uh, skaidru signālu tirgiem, ka eh, vairs vēl maksājumi netiks eh, paciesti. Eh, tātad uzņēmumi varēs strādāt un radīt darba vietas. No tiesām īrijā celtniecības sektorā par maksāt nespēju. Es zinu, ka šie kavētie maksājumi pārvēršas par parādiem. Ir bijis gadījums uh, kas e, man ir e, zināms e, par kavētiem maksājumiem. Šī iniciatīva atbalvo labu praksi. Neaizmirsīsim arī zemniekus, kas saņem vēlas maksājumus no pārstrādātājiem, un tagad cerams, ka arī šai grupai būs labāka pozīcija un tā būs labāk aizsargāta nākotnē. Paldies! Paldies, eh, Kozusnikungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsādātājs kundze, Tajānī kungs. Sākumā noteikti jāpasakas Veilres kundzi par lielisko darbu. Sākumā nemaz neizskatījās tik vienkārši, bet ar galīgo dokumentu versiju visi varam lepoties. Runājot um, par komisiju. Komisija lieliski sadarbojas uh, ar mums, varbūt ne visu tiesību aktu gadījumā ir vērojama tik lieliska sadarbība ar komisiju, bet uh, nu, rezultāts uh, tiešām lielisks un milzīgs solis uz priekšu. Un salīdzinot ar sākotnējo komisijas priekšlikumu, uh, Ļoti labi, ka mums eh, ir izdevies saglabāt eh, līgumisko brīvību un eh, paturēt noteikumu par to, ka visiem, visi atrodas vienādos noteikumos. Visi, pret visiem uzņēmumiem prasības ir vienādas. Labi, ka vairs nav tiesība aktā noteikumu, kas paredzēja papildus, papildu 5% no parāda summas maksāšanu par katru nokavēto maksājuma dienu, kas bija jāiemaksā papildus uh, parādu maksājumam. Tas būtu pārāk sarežģīti mūsu valstu budžetiem. Paldies! Parola l'onorevole Corazza Bild. Liels paldies, Corazza Bild kundze. Es gribētu pievienoties apsveikumiem, jo šoreiz apsveikumi nav formāli. Tātad es apsveicu Tajānī kungu un uh, padomi un arī kolēģis, kas uh, sasniedz kompromisu pirmajā uh, lasījumā. Tas bija ļoti svarīgs. Es eh, strādāju privātajā sektorā pirms eh, man ievēlēja parlamentā, un es zinu, ka aizkavēti maksājumi ir problēma mazajiem uzņēmumiem, un eh, sliktākā gadījumā tie nozīmē bankrotu, labākajā nedrošību. Valsts iestādes, kā Tajānīkungs teica, arī strādās tā, lai būtu mazāk birokrātijas, un tagad mazie uzņēmumi varēs pieprasīt kavētos maksājumus no lielajiem, ko viņi pat agrāk dažreiz varbūt nemēģināja darīt. Ir svarīgi ņemt vērā līguma slēgšanas brīvību Un eh, šeit mēs nodrošinām mazajiem uzņēmumiem mehānismu pret to, lai lielie uzņēmumi izmantot mazos kā ķīlniekus. Un eh, tagad eh, mazajiem ir tiesības saņemt kompensācijas. Es domāju, ka šim mehānismam būtu jānovērš kavēt tie maksājumi, un kā Harbor kungs teica, ir jārada tāda kultūra, ka maksājums tiek izdarīts laikā, un uh, tas nāks par labu gan tirgum, gan arī visām interešu grupām. Mēs nesam parādījuši, kā parlaments var uh, nākt ar liederīgām iniciatīvām, kas veicina mazo un vidējo uzņēmumu uh, darbību. Tagad padomē un dalību valstīm ir jāuzņemas sava atbildību, lai šie noteikumi tiktu ieviesti valstīs. Paldies! Paldies, Raptī kundze, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, savukārt gribētu apsveikt eh, Vailers kundzi, jo šī iniciatīva ir ļoti noderīga visai Eiropai, maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tā ir īpaši svarīga Eiropas ekonomikā un ir labi, ka mēs tagad palīdzam maziem un vidējiem uzņēmumiem. Kā mēs zinām, vēli maksājumi noveda uzņēmums krīzē, kas nozīmē darba vietu zaudējumu mēs eh, atklātībā eh, atmosfērā sadarbojāmies un tagad esam nonākuši pie vienošanās, kas ir diezgan grūta, bet eh, tā ir vajadzīga un taisnīga. Es, man kā Grieķijas pārstāvim interesē šis jautājums. Tātad ir panākt vienošanās par šiem stingrajiem termiņiem. Tas nozīmē, ka mēs uzskatām, ka ir svarīgi savest kārtībā mūsu valsts ekonomiku. Šis 30 eh, dienu termiņš vienkārši norāda, ka administratīvā procedūra ir jāmaina un ir jāgarantē, lai notiek šie maksājumi 60 dienu izņēmums sektorā, kā piemēram veselība, mēs e, parādām, ka mēs gribam palīdzēt e, tajos gadījumos, kad maksājumi ir grūtāk e, izdarāmi. Šī iniciatīva palīdzēs Grieķijas uzņēmējiem un strādājošiem un arī visā Eiropā. Mums ir jādod mazajiem un vidējiem uzņēmumiem iespēja uh, strādāt, lai mums būtu eh, ilgspējīga un veselīga ekonomika. Paldies. Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze, saka Vojcehovska kungs, nākamais runātājs. Runājot par eh, maksājumu kavējumiem, šī problēma skar arī lauksaimniekus tā ir ļoti nopietna problēma lauksāmniecības sektorā. Tur notiek ļoti lieli maksājuma kavējumi, un um, tas arī ir faktors, uh, ar ko skaidrojama uh, lauksamnieciskās situācijas, lauksamniecības pasliktināšanās dalību valstīs. Nesen Mēs dzirdējām no komisijas, ka uh, maksājumiem lauksāniecības sektorā jānotiek 30 dienu laikā, un mums jāskatās, lai tas arī notiktu praktiski, lai lauksamnieki tiktu aizsargāti no negodīgas komercprakses, no lieliem koncerniem, no starptautiskiem koncerniem arī. Non credo che sia presente l'onorevole Juve. Paldies. Žuvenkungs eh, neizskatās, ka viņš būtu šeit klātā, tad nākamais runātājs Pirilo kungs pusotra minūte. Paldies, eh, priekšstādātājs kundze, paldies arī komisaram Tajānī kungam un Vēlers kundzei. Šī iniciatīva pret aizkavētiem maksājumiem ir ļoti svarīga tā ir reakcija uz pamatotām sūdzībām no maziem uzņēmumiem, kas ir gadiem ilgi cietuši no kavētiem maksājumiem. Un e, šo kavēto maksājumu dēļ uzņēmumi nav varējuši attīstīties, un dažos gadījumos e, uzņēmumi, kas citādi varētu strādāt, e, ir nonākuši līdz bankrotam. Tagad parlamenta un padomas vienošanās nozīmē to, ka uzņēmumi varēs paļauties uz maksājumu termiņiem, kas ir jāievēro gan privātajam sektoram, gan valsts administrācijai. Direktīva uzlabos naudas plūsmu eh, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un vispār Eiropas uzņēmumiem. Uh, un tā ir juridisks eh, pamats, lai uzņēmumu tiesības eh, tiktu eh, ievērotas. Tāpēc arī tagad mazināsies problēmas ar aizkavētiem maksājumiem, un es ceru, ka šis ir vērtīgs signāls krīzes laikā, un ir svarīgi, lai dalību valstis ievieš šo direktīvu savā likumdošanā. Paldies! Tagad vārds Lažāk kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsādātājs kundze, komisāra kungs, dāmas un kungi. Direktīvas priekšlikums, par ko šodien diskutējam, noteikti ir labāk par iepriekšējo direktīvu. Diemžēl galīgajā teksta versijā nav iespējams nodrošināt visu uh, ieinteresēto personu intereses un vienādus nosacījumus eh, privātiem, publiskiem uzņēmumiem. Nu, tagad mēs runājam par 30 dienu maksājumu laiku ar dažiem izņēmumiem, eh, bet runājot par eh, komunālo pakalpojumu uzņēmumiem, šiem uzņēmumiem nevajadzētu pārsniegt 30 dienas. Un tas nav pareizi, manuprāt, jo vien, jābūt vienlīdzīgai mm, mm, izturēšana. Jā, jāuzskata visiem eh, komercpartnerim par vienlīdzīgiem un uh, tam jānotiek tā ne tikai manā valstī Čehijā, bet arī visur Eiropā. Tā kā galīgais teksta projekts ir diskriminējoši īpaši mazām pilsētām un uh, pašvaldībām. Krās. Komikundze divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es personīgi piekrītu, ka mums jāstiprina direktīva 235E samazinot vai iznīdējot kavētus maksājumus komercdarījumos. Sekas no tā ir pilnīgi skaidrs visiem. Nacionālā un jo īpaši Eiropas līmenī recesija, kas pašlaik notiek, ir vēl vairāk pasti, pasliktinājusi situāciju, apdraudot situāciju Eiropā, Eiropā un arī pē, eh, MVU izdzīvošanu. Eh, radot un līdz ar to tiek samazināts iespējas radīt jaunas darba vietas. Poli, Komisijas politiskais instinkts ir pareizs. Mario Monteja savā ziņojumā to mino, minēja, kad viņš runāja par to, ka vajag iejaukties, lai būtu vairāk veicināta MVU izaugsme. E, publiskās iestādes, kad mēs runājam par 8% sodu, sodu, e, es tomēr par to bažījos par dažām, domājot par Itālijas dažām daļām, kurām būs grūti ievērot jaunos noteikumus. Jaunais virsiens būs iespēja pārmaiņām. Un tagad mēs varam paskatīties, cik tas labi tiks pārcelts nacionālā līmenī, lai reģionālās un vietējās iestā, iestādes arī varētu to visā Eiropā ieviest. Paldies! Nākamais runātas, runātā ir Pastos kundze, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisāra kolēģi, es sākšu ar to, ka apsveikšu mūsu referenti par viņas veikto darbu un gribu pateikties visiem, kas strādāja kopā ar viņiem pie šī ziņojuma, jo viņi ir panākuši šo vienošanos pirmajā lasījumā. Šī te direktīva, kurai ir jau desmit gadi, e, tagad izbēgs tādas vispārīgas e, problēmas ar kavētiem maksājumiem Eiropā. Dažās dalībvalstīs šie periodi ir ļoti gari, jo īpaši, ja runa par publiskām iestādēm. Un sekas ir milzīgas, jo īpaši, ja mēs runājam par MVU, kā arī visā iekšējā tirgū, mēs nevaram samierināties ar to vairs. Uh, jo mēs pašlaik pārdzīvojam ekonomisko e, krīzi. Jaunā likumdošana e, sniegs konsekvenci un jēgu Eiropas ekonomikas atvesļošanas plānam un arī mazo uzņēmumu aktam. Šī direktīva uzlabos mazo uzņēmumu likviditāte, e, tiem būs efektīvs likumdošanas akts, lai viņa tiesības tiktu ievērotas. Uh, un ne, nu, tās nevarētu izmantot ļaunprātīgi. Publiskās iestādes izmanto nelielus izņēmumus, bet tomēr viņiem vajadzētu darīt visu, eh, lai sa tie samaksātu par precēm, pakalpojumiem noteiktajā laikā. Pašlaik eh, eh, biznesa biznes maksājums ir pareizi noteikts, un es ceru, ka nacionāla līmenī to varēs veiksmīgi ieviest. Uh, Paldies, Esājas kundze, divas minūtes. Priekšādātāji komisāru, mūsu uzņēmumi patiešām cieši no kavētiem maksājumiem, jo īpaši šajos uh, ekonomiski grūtajos laikos um, tieši MVU varētu uh, visvairāk uh, ciest, jo viņi var bankrotēt krīzes laikā. Uh, un tagad tiek atdalīts publiskās iestādes un privātu uzņēmumu, e, bet ir uzlikts viens 30 dienu termiņš. Es domāju, ka ļoti labi, ka B2B, ja biznes biznesām, e, ka šeit var būt pagarinājums līdz 60 dienām, ja abas puses tam piekrīt. Šī iespēja e, maksājuma pagarināšanai varētu būt ļoti svarīga, un mēs redzam, ka publiskajā sektorā tā ir kļuvusi par uh, problēmu ES, piemēram, Grieķijā. Vidējais maksājuma termiņš ir pagarināts līdz 165 dienām, mm, bet ir bijuši uzlabojumi Spānijā. Tur ir 150 dienas, Itālijā 128 dienas uzņēmumiem bija jāpārdod eh, daļa no savu kapitālu, lai panāktu kaut kādu naudas plūsmu. Uzņēmumiem patiešām ir tiesības eh, saņemt eh, samaksu, mm, nepēršoties pie vidutājiem. Procentu maksājums 8% apmērā ir labs, bet Eiropas uh, līmenī varētu būt, ka tas ir mazliet par daudz nelieliem uh, rēķiniem, kas varētu atkārtoties. Tāpēc es domāju, ka mums jāskatās eh, uz piedzīšanas izdevumiem un īst, īstenajiem piedziņas uh, izdevumiem. Bet kopumā šis ir labs priekšlikums. Paldies! Tagad brīvais mikrofons. Astoņi kolēģi grib runāt. Ja visi runās ne vairāk kā vienu minūti, tad visi varēs paspēt izteikties. Sāksim ar Basesku kundzi. Paldies, priekšsādātājs kundze. Nestabilas ekonomikas ietvaros maksājumu kavējumu nelabvēlīgi ietekmē MVU sektoru. Šajā sakrā direktīvas priekšlikums ir um, uh, godkārīgs mērķis, lai uzlabotu piegādātāju situāciju. Šādi uzņēmumi ātrāk tiks pie savas naudas. Svarīgi, lai attieksme būtu vienāda pret visiem dalībniekiem, lai noteikumi skartu visus vienādām mērām. Pēdējo trīs gadu laikā Rumānijā ap trīs tūkstošiem mazo uzņēmumu ir bankrotējuši tieši maksājumu kavējumu dēļ. Noslēgumā es vēlos atbalstīt šo direktīvas priekšlikumu. Tas ir jauns modelis darījumiem Eiropā. Par un minūto. Roitavas kundze, viena minūte. Paldies. Es nešaubos nemaz, ka rīt mēs nobalsosim par šo direktīvu un uh, uh liksim labus pamatus uh, labākai iekšējā tirgus funkcionēt spējai. Uh, īpaši mazie uzņēmumi vērtēs, ka viņam nav jāgaida um, maksājumi iekavētie, bet tie ienāks 30 uh, dienu laikā. Es priecājos arī par uh, soda naudu 40 eiro ma, uh, apmērā uh, kavējuma gadījumā, un man prieks, ka kavējuma procenti ir pieauguši par 1% salīdzinot ar uh, iepriekš eh, ar sākotnējiem plāniem. Man prieks, eh, ka eh, mūsu komiteja piekritusi ieviest um, šo dubult režīmu privātu klientiem un um, publiskajām iestādēm. Paldies referentiem par priekšlikumu. Paldies, Tabaidī kungs. Viena minūte. Liels paldies! Kolēģi, man jāsaka, ka es atbalstu Vailers kundzes ziņojumu. Vailers kundze ir e, centusies panākt, lai nebūtu nekāda cauruma likumdošanā, lai būtu laba maksājuma politika kā tāda. Bet, protams, nemānīsim sev Sevi šis ir vajadzīgs solis, bet ar to vēl nepietiek. Mums ir uzņēmumi ar lielām, lielākām iespējām nekā citiem, un lielākās uh, firmas var izdarīt spiedienu uz mazākajām. Tātad šis ir ļoti svarīgs solis, bet ar to vēl nepietiks. Mums jāskatās uh, uzmanīgi arī nākotnē, jānovēro situāciju, jo konkrēti runājot par MVU, uh, par fermeriem, uh, Mēs zinām, ka viņi e, atrodas neizdevīgākā situācijā, piemēram, pārtikas ķēdē. Viņi ir attiecībā pret lielām ķēdēm at, ir neizdevīgā situācijā. Protams, mēs gribam aizstāvēt viņu uh, intereses, bet nākotnē mums ir jānovēro situācija. Paldies! Paldies, Alves kungs! Paldies, priekšādātājs kundze. Daudzās dalību valstīs eh, attiecībā uz maksājumu noteikumiem ir liels atšķirības, jo īpaši, ja mēs runājam par maksājumiem, ko veids lielajie eh, uzņēmumi mazajiem šis aspekts ir pasliktinājies, jo ir Mēs esam finanšu krīzes vidū. Tas viss pasliktina likviditāti un palielina eh, bankrota risku. Mums ir jācenšas ierobežot šīs te negatīvās sekas, un šeit mums ir ļoti labs solis uz priekšu. Ja mēs runājam par maksājumiem starp uzņēmumiem un eh, valsts iestādēm. Uh, un arī starp maksājumiem starp dažādām kompānijām. Tagad mums ir skaidra sistēma par termiņiem, sodiem. Mums ir līdzsvarots uh, noteikumu komplekts, lai nevarētu izmantot, ļaunprātīgi izmantot uh, situāciju. Paldies, saka priekšsādātāja Paška kungs. Liels paldies! juridiskā vide mūsu valstīs ir ļoti atšķirīga un tamdēļ maksājumi arī atšķiras dalību valstīs, bet mums visiem vis, e, ir kaut kas vien e, kopīgs kavētie maksājumi, jo īpaši MVU ir manā valstī divi veidi investori, kuri kavē maksājum, maksājums. Pirmkārt, tie ir valsts iestādes dažādās lī, valdības līmeņos un uh, ārvalstu līgumslēdzēji, jo īpaši būvniecības nozarē, kas iesaista MVU un nostāda viņas grūtā situācijā, jo viņiem nav rezervju, uh, lai varētu izmaksāt algas saviem darbiniekiem, ja viņi nesaņem šos līdzekļus no lieliem investāriem. Uh, Cerēsim, ka jaunā direktīva uzlabos situāciju un kavētie maksājumi jau būs pagātne. Paldies! Grācie! Paldies, Kolīno kungs, viena minūte. Priekšādātai komisāri un kolēģi. Itālijas un Eiropas MVU E, cieš no ekonomiskās krīzes, tie ir e, tieši tie, kuri cieš visvairāk, ja vēl ir jācīnās ar e, parādiem. Viņiem ir visvairāk nepieciešama likviditāte, jo viņiem ir mazāk kapitāla, ko ieguldīt savā uzņēmumā. Un viņi būs tie paši pirmie, kurus ietekmēs problēmas tirgu. Uh, un kā arī viņi diez vai varēs izvērst darbību dažādos sektoros. Viņiem ir jāpalīdz ar šo priekšlikumu, ar šo direktīvas priekšlikumu pret kavētiem maksājumiem. Publiskām iestādēm jāpalīdz pilsoņiem, jāstrādā viņu interesēs arī ekonomiskā ziņā, un tamdēļ administratīvās procedūras ir jāizveido tā un jāietek, jāievieš tā, lai cienītu un palīdzītu tiem, kas atbild par tik daudzām ģimenēm un cilvēkiem, kas strādā uzņēmumos. Pateicoties MVU, eh, šie cilvēki varēja spēlēt labāku lomu šajā publiskajā privātā partnerībā, eh, kur līdz šim lielie uzņēmumi pārāk daudz diktējuši noteikumus. Un paldies referentei un Tajāni kungam, priekšsēdētāji. Liels paldies! Tašikova Benova kundze, lūdzu. Každý, kto niekedy podnikal alebo mal niečo do... Paldies, priekšēdāji komisāri un visi, kas strādāja pie šī jautājuma. Visi zina, kādas uh, grūtības var rasties no tik vienkāršas lietas kā kavēt maksājumi. Man patīk uh, referentes pie, pieeja un es to atbalstu. Vēl es atbalstu grozījumus no otras puses. Uh, Iespējams, mums vajadzētu sagatavot vairākus eh, pasākums, tad biznesam būtu lielāki stimuli izvairīties no kavētiem maksājumiem. Eiropas eh, Savienības valstīs mēs varētu eh, izveidot uzvedības kodeksus. Mums jārunā ne tikai par sankcijām, bet arī jācenšas uh, veidot agru maksājumu kultūru. Paldies! Grazie, l'ultimo intervento. Paldies, pēdējais runātājs šori, šobrīd Jāra kungs. Äh, Frau Präsidentin, mit der Paldies, priekšsēdētājs kundze ar jaunu direktīvu. Uh, par maksājumu kavējumu novēršanu. Kādas darījumus mēs varam palīdzēt uzņēmumiem, īpaši maziem uzņēmumiem, ir svarīgi ātrāk eh, saņemt maksājumus. Prieks, ka mēs tagad ieviešam eh, soda naudu gan privātiem, gan publiskiem klientiem. Ar to tiek uzlabota maksājuma plūsma Eiropā, kas nāks par labu pirmkārt ekonomikai. Protams, jācīnās ar um, melnajām avīm šajā nozarē, un um, tie ir tie, kas jau pasūtot preci, zina, ka nekad par to nemaksās. Lielas paldies! Un tagad ir beidzies brīvais mikrofons. Es dodu vārdu atkal komisāram Tajānī kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Šī diskusija, domāju, ir pierādījusi e, šo te apņemšanos no visā, visiem deputātiem atbalstīt jauno direktīvu, kas atsniegs atbildi MVU problēmām. Tas nozīmē daudziem miljoniem mūsu pilsoņu, kas vēlas būt aizsargāti, kas vēlas, lai viņa darbs e, tiktu aizsargāts un lai to paveic Eiropas institūtu, institūcijas. Eiroparlaments ir e, jau daudzus gadus strādājis pie šī jautājuma, un tāpēc es sveicu referentu, referenti par ātro un efektīvo darba stilu. Uh, Un eh, mans kabinets eh, arī ir sadarbojas arī Beļģijas prezidentūra ārkārtīgi veiksmīgi. Kā daži deputāti sacīja, mēs nevaram gulēt uz lauriem, mums ir jāskatās, lai eh, šo direktīvu ātri pieņemtu dalību valstis. Maksimālais termiņš ir divi gadi. Cerēsim, ka vairums dalību valstu varē, valstu varēs izdarīt to ātrāk. Un komisija noteikti novēros to, kā ka Ehm, šī direktīva tiks eh, ieviesta dalību valstu likumdošanā. Lielas paldies vēlreiz visiem, kas ir sadarbojušies. Ehm, Lielas paldies par šo lielisko re rezultātu, kur mēs esam panākuši kopā un tik ātri. Paldies, priekšsēdētāji saka. Ehm, tagad es dodu vārdu Vailers kundzei. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kolēģis un kolēģi, noslēgumā es domāju, mēs visi runājot par šo tēmu mājās, respektīvajās valstīs, konstatēsim, ka mēs saņemsim lielu atbalstu šim dosiem, jo maksājumu kavējumi mājās ne tikai tiek kritizēti, bet katrs to uzskata par pašsaprotamu lietu, ka Eh, jāmaksā eh, punktuāli. Neatkarībā no tā, pie kādas politiskās partijas eh, cilvēks piedar vai kādu rūpniecības nozare viņš pārstāv. Tā kā mēs šeit esam viensprātis. Un paldies visiem kolēģiem, kas uh, uh, sveica šo uh, pozitīvo darbu rezultātu. Trīs aspektus vēlos uzsvert. Mēs rīt liksim pamatus šiem noteikumiem, bet mums tiešām jāpārbauda, vai lauksaimniekiem un amatniekiem pietiek ar mūsu ieviestiem noteikumiem, lai eh, šajā sektorā uh, uzņēmēji arī saņemtu iekavētos maksājumus pēc iespējas ātrāk. Mēs izmēģināsim šo modeli un mēs mācīsimies, mēs skatīsimies, kā tas darbosies, vai uh, 8% iekavējuma procenti būs pietiekami. Uh, parlaments taču gribēja 9% sākumā. Mēs to visu papētīsim Un um, mēs nevēlamies, lai uh, direktīva izmēģinājuma periodā tiktu mm, atūdeņota. Es uh, zinu, ka Spānija ļoti uh, stingri pieeja šim jautājumam un uh, jau sagatavojusi nacionālo likumu. Un, uh, es zinu, ka citās valstīs uh, ir līdzīga uh, līdzīgas ieceres. Mēs ieviesiesim monitoringa instrumentu un um, uh, šī sasaukuma beigās mēs uh, skaidri zināsim, uh, kurš tad ir ieviesis šos noteikumus un kur uh, ir izveidojusies maksājuma kultūra un kur nē. Paldies visiem kolēģiem par sadarbību, paldies Beļģijas prezidentūrai. Uh, Sarunas eh, bijušas ļoti konstruktīvas, tā varbūt ir maza valsts, bet valsts ar uh, inteliģentām un efektīvām metodēm, lai tiktu pie kopīgiem rezultātiem. Paldies! Grazie, la diskusione chiusa. Paldies, līdz ar to diskusija tiek noslēgta. Balsojums notika rīt pulksten 12.30.